apmesls, kāpēc mēs gribam iestāties par mūsu produktu kvalitāti. Svarīgi, lai produkti būtu veselīgi un labi garšotu. Paldies! Paldies, saka priekšsēdētāji. Līdz ar to debats slēgtas un balsojums būs rīt. Tagad mēs pāriem pie nākošā jautājuma. Tas ir komisijas paziņojums par G20 valsts nodarbinātības ministru tikšanos Vašingtonā 20. un 21. aprīlī. Lūdzu, ieņemiet vietas. Tad vārds Lāslo Andoram komisijas vārdā. Priekšsēdētājs kundze, godātie deputāti. Darba, starptautiskās darba organizācijas uh, prognozes uh, norāda uz to, ka līdz 2011. gadam bezdarba līmenis vēl ar vienu paaugstināsies. Pat laban uh, eh, ir milzīgi daudz cilvēku, kas ir bez darba. Un uh, būs 1,5 miljonus cilvēku visā pasaulē, kas būs bez darba. Pašreizējā krīze norādīja uz mūsu globalizētās ekonomikas trūkumiem. Uh, Nav nekādu šaubu tagad par to, ka arī pasākumiem problēma risināšanā jābūt globāliem. Pagājušajā gadā Pitsburgā G20 līderi apņēmās nodrošināt darba vietas. G20 darba viet, eh, G20 vadītāji apņēmās izveidot darba vietas ekonomiskai izaugsmēji. Tas, protams, ir vērtējums labi. Eiropas komisija augstu vērtēju visus centienus cilvēkiem atdot darba vietas. Šī pieeja skaidri norāda uz to, kā pašreizējā globalizācijas procesā nodarbinātībā ir milzīga loma un ekonomiskas atvesļošanās bez darba vietu radīšanas nav iespējama. Un G20 valsts nodarbinātības ministrs tikšanās laikā mēs arī pasvītrosim šo domu. Mums ir jāizstrādā ar politiku saistītas atbi atbildes līdzīgu krīžu risināšanā un jāizstrādā arī tālāk pasākumi. Mums ir jāizstrādā arī sociālās aizsardzības programmas, labākās prakses paraugi, lai nodrošinātu arī progresu zinātnē un pētniecībā. 20. un 21. aprīlī notiks uh, G20 valstu nodarbinātības ministrs tikšanās eh, Vašingtonā arī komisija un Spānijas prezidentūra tur būt, būs pārstāvēta. Komisija kopā ar mm, Startautisko darba organizāciju sekos šiem darbiem. Un mēs mēģināsim darīt visu, kas ir mūsu spēkos Eiropas Savienības vārdā izmantojot eh, starptautiskās darba organizācijas noteiktos eh, darba standartus, mēs varam nodrošināt arī darba vietu kvalitāti. Starptautiskās darba organizācijas un eh, citu starptautisko organizāciju mērķis ir izstrādāt vidustermiņa apmācību mērķus. Tas ir saistīts ar Eiropas 2020. gada elas drošības eh, stratēģiju. Un mūsu pamatdoma ir vairot nodarbinātību un arī palīdzēt cilvēkiem mainīt savas darba vietas. Sociālā iesaistīšanās var sniegt milzīgu pievienoto vērtību. Mēs zinām, cik lielā Cik liela nozīme ir sociālam dialogam, īstenojot sociālos pasākums? Eiropas komisija ir gatava apmainīties pieredzē ar saviem partneriem. Mēs ceram, ka tiks panākta, panāks veiksmīgs risinājums e, ministru tikšanās laikā Vašingtonā. Mēs esam paredzējuši izstrādāt jaunus pasākums, lai risinātu uh, krīzes situāciju, lai nodrošinātu arī saskaņotu, sabalansētu izēju no šīs krīzes. Mērķis ir eh, turpināt šo darbu eh, G20 eh, sanāksmēs Kanādā un Korejā. Lielas paldies, komisāra kungs. Un tagad vārds Morāšartī kundzei. Uz divām minūtēm lūdzu. Paldies, priekšsēdētājs kundz, komisāra kungs, dārgie kolēģi. Ekonomiskās un finanšu krīzes kontekstā šis eh, G20 samits mums liek secināt, ka galvenais mērķis, kas mums ir sasniedzams, ir nodarbinātības veicināšana. Tā ir neapšaubām nepieciešamība, jo sociālajā dzīvē nevar iekļauties tād, ja nevar iekļauties profesionālajā dzīvē. Un šodien, gatavojot eh, šo augsta līmeņa sanāksmi, šis vienīgais mērķis, kas mums visiem ir kopīgs, ir cīņa pret bezdarbu. Mēs visi zinām, komisāra kungs, ka bezdarbs ir lielā mērā pieaudzis Eiropas Savienībā un visā pasaulē, un mēs redzam, ka atšķirības starp dažādiem sabiedrības locekļiem arvien pieaug, un vēl jau vairāk tas attiec uz imigrantiem, sievietēm, uz uh, pagaidu darba veicējiem un jauniešiem. 24% no jauniešiem tagad ir bez darba. Agrāk šis eh, pagājušajā gadā eh, šis rādījums bija 14,7% un šī tendence ir eh, bīstama un mums jācīnās kopā visas pasaules līmenī, jo tikai globāli mēs varam risināt šo globālo problēmu. Un mums ir skaidri jāatzīst, ka sociālā un kohēzijas politika, kas ir dinamiski, ir mūsu uh, sabiedrības balss. Es gribu arī atgādināt pasaules e, nodarbinātības paktu, kas paredz izveidot stratēģiju izējai no krīzes. Un Eiropas komisija jaunais ietvars e, politikai pēc 2010. gada ir jābalsta uz e, nodarbinātību un caurskatāmību. Es gribētu, lai nodarbinātības ministrs neaizmirst šo mērķi vairot nodarbinātību. Tas ir svarīgs mērķis, ņemot vērā miljoniem cilvēku, kas ir bez darba. Miljoniem eiropiešu gaida no jums, komisāra kungs, tādus soļus, kas varētu viņiem sniegt atbalstu. Paldies! Paldies Tagad vārds Alejandro Karkasa kungam uz eh, divām minūtēm un trīs sekundēm. Paldies, priekšsēdētājs kundze. Kolēģi, komisāra kungs, esmu ļoti priecīgs par to, ka mums ir iespēja vadīt šīs eh, debates šodien sagatavojoties Vašingtonas 20. un 21. aprīļa samitam. Eh, Pervanšas Peres kundze ir uh, vadījusi šīs debatas šeit. Diemžēl viņa nav uh, šeit klāt mūsu vidū šodien, bet viņa ir sagatavojusi dažus dokumentus, kas, manuprāt, jums būs ļoti interesanti. Ir vairāk par uh, uh pusotru miljonu nabadzīgu strādnieku visā pasaulē. Un eh, bezdarbnieku skaits ar vienu pieaug un nav nekādu šaubu par to, ka pēc krīzes apstākļos akcents ir jāliek uz eh, nodarbinātību. Un mēs ceram, ka jūs ar sociālajiem partneriem spēsiet uh, atrast uh, risinājumu, vadot uh, konstruktīvas sarunas. Un uh, ir jāspēj arī rast risinājums, nodrošinot līdzsvaru starp sociālo jomu un uh, nodarbinātību. Krīze e, Eiropas Savienības līmenī un arī vispasaules līmenī atšķirības ir tikai vairojusi. Un šī krīze arī uzrāda, kāds ir mūsu sociālā modeļa uh, balsts. Nepietiek ar to, ka tiktu risinātas eh, finanšu tirgus problēmas. Ir jānodarbojas ar krīzes sakni, kas ir sociālā joma. Politiskā griba sociālās jomas eh, uzlabošanā vēl ar vienu nav pietiekoši liela. un ekofins sanāksmes secinājumu arī norādīšu uz to, ka nav pietiekoši daudz līdzekļu nodarbinātības se sekmēšanai. Komisāra kungs, mēs ļoti ceram, ka jūs spēsiet pielikt punktu šai e, īsredzīgajai e, politikai. Paldies, Beres Kunze, jums, kas runājat jūsu vārdu, eh, viņas vārdā. Un tagad vārds Marianam. Marijanai Harkinai. Paldies, priekšsēdētājs kundze. Komisāru kolēģi ir ļoti svarīgi, lai G20 valsts nodarbinātības ministru tikšanās eh, mums sniegt kvalitatīvus darbus. Nav nekāds šau par to, ka nodarbinātības eh, līmenis mazinās un arī ir mazinājies algas apjoms un mazinās arī apmācības iespējas. Mazie un vidējie uzņēmumi vēl ar vienu ir ļoti grūtā situācija. Bet fiskālā, fiskālie pasākumi nedrīkst notikt uz darba vietu rēķina. Īrijā mēs mēs uh, esam panākuši savu veidu līdzsvaru, tādu kādu no mums prasa Eiropas komisija, taču daudz cilvēki ir kļuvuši par bezdarbniekiem. Sociālā aizsardzība un apmācība nav pietiekoši tiem cilvēkiem, kas ir bez darba. Un mēs gribētu ierosināt, lai pamat principi netiktu kompromitēti uh, šīs krīzes apstākļos. Paldies, Harkins kundze. Tagad vārds Figueiredo kundzei uz divām minūtēm. Obrigada, senhora prezidente. É tempo dos... Paldies. Eiropas uh, Savienības uh, vadītāju rokās ir parādīt atbildīgu attieksmi pret krīzes uh, seku risināšana Eiropas Savienībā. Mums ir finanšu un monetārā krīze, bet runa ir arī par tirgiem un par to, kā uh, tirgi ir reaģējuši, kā mēs esam veidojuši uh, tirdzniecības līgumus ar trešajām valstīm, neņemot vērā strādājošo interesi. Mums ir jāapstāst, kādu politiku mēs realizējam nodarbinātības tirgu. Gal galā tieši šī politika ir novedusi pie kapitālismu krīzes. OECD organizācija šodien ir atzinusi, ka attīstības valstīs ir milzīgas problēmas, ir 200 miljonu uh, strādājošo, kas uh, nonāks ārkārtīgi dziļā nabadzībā. Mēs runājam arī par sievietēm, par bērniem, kurus īpaši skārus šī krīze. Mēs runājam šeit par pārmaiņām, kas ir notikušas darba tirgus, runājot par sociālajām tiesībām, te runa par tiesībām, un mēs, starp citu, neievērojam ILO konvencijas, un bez darba vietām mums nebūtu, eh, bez darba vietām mēs nekad netiksim ārā no krīzes. E, tālāk. Paldies, eh, priekšsēdus kundze, es gribētu apsveikt faktu, kā G20 uh, tagad tie, kas lauksaimniecības ministra rangā, un tas ir pirmais šāds gadījums. Acim redzot, bija nepieciešama globālā finanšu krīze, lai runātu ne tikai par ekonomiskajiem un finansiāliem jautājumiem, bet arī par nodarbinātības tēmām. Šodien tas ir īpaši svarīgi, jo uh, mums ir norādes, ka uh, krīzes spiediens uh, sāk mazināties, taču uh, Eh, bezdarbs, nabadzība joprojām ir ar pieaugošu tendenci. Tām būs ilgtermiņa sociāls un politisks sekas visā, globā, eh, visā pasaulē. Redzam, ka ekstrēmisms eh, pieaug. Arī tas rada ilgtermiņa draudus. Ir svarīgi, ka labklājības ministri izstrādā politiku, ar ko var nodarbinātības situāciju uzlabot un nabadzību samazināt. Uh, Viens piemērs G20 galvenā sanāksmē eh, par mikrofinansēm būs runa, eh, kas ne tikai kohēziju veicina, bet arī eh, cilvēku rūpes pašiem par sevi. Ļoti žēl, ka parlaments nevar uh, E, savu uh, e, atzīmu paust, uh, savu pozīciju attiecībā uz uh, gaidāmo sanāksmi, bet mēs tikai mutiski varam paust savu vielu, bet nu vismaz to labāk nekā līdz šim tas ir bijis. Tagad vārds. Līnēji. Uh, Finanšu krīze ļoti smagi ir skārus vienkāršos cilvēkus, un tāpēc mums ir jānodrošina, lai no G20 eh, eh, galotņu tikšanās tiešām nāk kādi pozitīvi rezultāti un es ceru, ka mums būs šie pozitīvie rezultāti. Es ceru, ka viņi nekoncentrēsies tikai uz finanšu sektoru, bet aplūkos arī to, kā krīze ietekmē e, cilvēkus, iztīst sociālos aspektus. Krīzes kārus ļoti daudz cilvēks visā pasaulē. Un mums tiešām ir jāatrod e, reāls ceļš, kā cilvēks atgriezt darbā. E, Pārkvalifikācijas programmām ir jābūt adekvātām, lai atbilst šīs dienas vajadzībām. Uh, mums tiešām vajadzētu apkopot labāko praksi no valstīm, kuras jau realizē dažādas pasākumus šajā virzienā. Un pēc tam jācenšas palīdzēt eh, tos ieviest citās valstīs, lai glābtu tos, kas ir um, vissliktākajā situācijā. Mums ir jānodrošina, lai starptautiskās darba organizācijas konvencijas, vismaz pašas galvenās, tiktu uh, E, īstenotas arī ANO konvencija par uh, cilvēkiem ar īpašīm, īpašām vajadzībām. Tad cilvēki, kas nav šodien aizsargāti, es ceru, būs aizsargāti nākotnē. Tagad vārds Tomasam Hendelim minūte. Priekšsēdus kundas komisāra kungs, dārgie kolēģi. G20 galoņa sanāksim Pitsburgā. E, Dev tādu labu startu šāvienu. Tajā tika prasīt uh, Eh, tautsemnieciskās aktivitātes eh, atsākšanas plāni, lai eh, radītu darba vietas un uh, Eh, eh, tieši šādai izmauksmē tik piešķir prioritāti. Tādēļ e, e, ES eh, labklājības ministri ir aicināti G20 locekļus mudināt šo, šo ekonomiskās stimulācijas plānas uzturēt spēkā un pat vēl pastiprināt. Otrakārt, ir jāspēr pasākumu ilgtermiņā pret darbvietu zaudēšanu un treškārt valsts investīcijas par darbvietu radīšanu un ekoloģisku izaugsmu, ceturtkārt sociālā E, nodrošinātība ir jāstiprina e, šīs sociāla pasākuma kopums, tas arī veicinās spirtspēju, e, apkaros nabadzību, tātad, tādēļ ir īpaši svarīgi sadarboties savstarpēji es labklājības ministriem, lai sociālo dialogu vēl spēcīgāk veicinātu. Paldies! Paldies, un tālāk vārds uh, eh, Silvānai Raptī kundzei. Micro, Ieslēdziet lūdzu mikrofonu. Priekšsādātājs kundze, komisāra kungs, dārgie kolēģi, 20. aprīlī um, Vašingtonā būs milzīga Uh, tā sakot, pirmizrāvi, jo tā būs pirmā reize, kad uh, pasaules 20 bagātāko valstu nodarbinātības ministri tiksies. Ir pavisam četri uh, miljonu darba, darba vietu, kuras pazudīs tuvākajā laikā, un, protams, ka tas radīs lielu iekspiedienu uz sociālo jomu Un tāpēc ir pilnīgi nepieciešams eh, noteikt realistiskus, precīzus, izmērāmus mērķus. Šiem mērķiem jābūt ir eh, skatāmiem ilgtermiņā un jāizvaras un arī mm, izdarāmiem īstermiņā. Mums ir jānodrošina sociālās tiesības un arī darbinieku Pensiju tiesības. Mēs bieži vien aizmirstam, ka darbs ir izaugsmes faktors. Mēs nevaram runāt par sociālo politiku, aizmirstot par to, cik svarīga ir darba vietu saglabāšana un izveide. Un mēs uh, ceram, ka mēs arī drīzumā varēsim runāt par bezdarba ministru. Lūdzu, Leharika kungs. Paldies, priekšsēdētāji. Es domāju, ka mēs neradīsim tādu ilgtspējīgu uh, risinājumu, ja mēs nemainīsim pašreizējo pieeju un loģiku. Ir jāveic uh, kapitāla pārdale, lai nodrošinātu lielāku darbu samaksu. Uh, tas tiešām ļaus nākotnē uh, atgūt darba vietas un panākt ilgtspējīgus rezultātus. banku sektora atdzīvināšana arī var e, veicināt tādas ekonomiku, kas respektē vidi, cīnās pret nabadzību, un es domāju, ka mums ir jāizpēta uh, sociālās drošības sistēmas uh, profesionāļiem apvienots ar eh, publisko izpēti, eh, ar, ar sabiedrisko izpēti un nodrošināt ilgspējīgu nākotni. Paldies! Tagad brīvā mikrofona procedūra. Pirmā būs kolēģi Tikau minūte. Mister... Paldies, priekšsēdētāji, komisāra kungs, G20 vadītāji 2009. gada septembrī e, lēma par to, ka Eiropas e, mērķis ir radīt jauns darbietas un saglabāt esošās. Un starptautiskā valūtas e, fonds prognozē 3% izaugsmi, taču OECD un ILO prognozē bezdarba pieaugumu vēl pat, līdz pat 2011. gada vidum. Uh, jo visa krīze ir negatīvi ietekmējusi uzņēmumus Eiropas Savienības dalību valstīs un pašu dalību valstu budžetus. Eh, nodarbinātības ministriem būtu jāpieprasa eh, nodrošināt atbalstu uzņēmumiem, kas ir nonākuši grūtībās. Eh, tad mēs panāksim to, ka bezdarba līmenis samazinās un es domāju, ka vajadzētu panākt atbalstu arī e, tiem, kas saņem atalgojumu no valsts budžeta, kā skolotājiem, ārstiem un tā tālāk. Paldies, Paldies tikā kundzei. Nākamais balčītis. Priekšsēdētāji. G21 reizi tie, kas e, darba ministru e, un nodarbinātības ministru līmenī. E, un tas ir ļoti labi. Valstu vadītāji ir nolēmuši, ka vislielākais uzsvars būtu jāliek uz jaunu darba vietu veidošanu. Taču, diemžēl, situācija visā pasaulē pasliktinās. Uh, un dažās dalību valstīs eh, bezdarbnieku skaits jau ir pieaudzis līdz kritiskam līmenim. Un eh, krīzes likvidācijas plāni ļoti bieži pasliktina situāciju, jo krīze ļoti smagi ir ietekmējusi mazos vidējos uzņēmumus. Es domāju, ka īpaši liels uzsvars jāliek uz dažādiem stabilizācijas pasākumiem. Paldies! Brīvā mikrofona procedūras noslēgumā kolēģi Blinkevičūte minūte. Ačiū, ponia pirmininkė. Pirmiausia, aš iš tiesų sveikinu. Paldies, priekšsēdētāji. Es domāju, ka mums ir jāapsveic situācija. Uh, ka pirmo reizi 20 bagātāko pasaules valstu nodarbinātības ministri pulcējas, lai um, izskatītu iespējas, kā radīt jaunas darbvietas. Situācija nav vienkārša, jo Eiropas Savienībā vien 5,5 miljoni jauniešu ir uh, bez darba, un Lietuvā, piemēram, 3 400 tūkstoši cilvēki ir e, bez darba, un 20 gadu laikā kopš Lietuva ir atjaunojusi savu neatkarību, šāda situācija ir pirmo reizi. Tādēļ e, tiešām mums vajadzētu rosināt ministrus vienoties par praktiskiem e, pasākumiem, lai veicinātu darbvietu skaitu pieaugumu un nevis kaut kādu darbvietu pieaug, skaitu pieaugumu, bet labi apmaksātu kvalitatīvu darbvietu skaitu pieaugumu. Un es ļoti vēlētos, lai šie rezultāti tiktu panākt. Paldies Blinkevičūtas kundzei, beidzam brīvā mikrofonu procedūru un došu vārdu Andoru kungam noslēgumu vārdiem. Paldies priekšsādātāji. Cienījamie deputāti, man ir prieks, ka šī diskusija šodien norisinājās. Tieši pirms Vašingtonā notiks eh, nodarbinātības ministru tikšanās, jo faktiski viņi uz noteikti vēlēsies dzirdēt Eiropas eh, parlamenta balsi un viedokli par šiem jautājumiem, taču ir arī cits samits, kas notiks vēl pirms šīs tikšanās, un tas ir samits, kas notiks rīt Briselē. Eh, tātad arī šeit būs iespēja eh, atbalstīt Eiropas tātad šo te darba kārtību 2020, lai veicinātu darba vietu pieaugumu un samazinātu nabadzību iz, un sasniegtu tos mērķus, kas šajā stratēģijā ir izvirzīti. Un pasaules eh, ekonomika tiešām ir eh, pārdzīvos ļoti smagu krīzi šajos pēdējos divos gados, un šeit jau runa nav tikai par statistikas, statistikas ko rādītāju kritumu. Es piekrītu Gončs kundzei. Uh, par to, ka mums ir jāsaprot, ka pastāv politisks risks, ko e, šī krīze var radīt Eiropas civilizācijai kā tādai. Un es ceru, ka vadītāji, kas tiksies rīt, sapratīs to, izpratīs e, problēmas būtību un izdarīs ļoti atbildīgus secinājumus. Bez tā visa būs ļoti grūti pārstāvēt Eiropas tiesības visā pasaulē, būs ļoti grūti uh, ticami demonstrēt apņēmību, risināt bezdarba jautājumus, nabadzības jautājumus G20 kontekstā. Tas ir tiešām liels solis uz priekšu, ka ir panākts, eh, panākta situācija, ka tiksies nodarbinātības ministri, eh, arī finanšu ministri tiksies, eh, tas vēl ir priekšā, bet ir ļoti labi, ka ir šī iespēja apmainīties ar dalīties pieredzē un apmainīties viedokļiem. Finanšu krīze, protams, ir jautājums, ko valdības risina vispirms, un valstu uh, fiskālās sistēmas ir vērstas uz banku uh, sektora stabilizāciju, bankas ir uh, rekapitalizējušās. Uh, un e, šim sektoram tik pievērsta prioritāte. Taču tagad mums ir e, par prioritāri jāpadara nodarbinātības jautājums. Ir jārīkojas tā, lai bankas nezaudētu savu investēšanas kapacitāti. Protams, ir jāatjauno finansiālā stabilitāte, jāsamazina un kārtība, jāsamazina spiediens uz dalību valstīm, lai tās neveiktu tādas pilnīgi nesaprātīgu budžeta apgriešanu uh, sektoros, kas ietekmē sociālo situāciju. Un uh, starptautiskajās eh, diskusijās ir jārunā par ILO konvenciju standartiem, jo tie ir tie standarti, izējot no kuriem mums ir jāvirzās tālāk uz priekšu, veidojot attiecības uh, sociālajā jomā, nodarbinātības jomā, un e, mums pavērs lielas iespējas diskutēt ar vispārējo pasauli, un mēs varēsim runāt ne tikai par darba attiecībām, bet arī par finanšu regulējumu un par tādiem jautājumiem, kā uh, bankas transakciju nodoklis un dažādiem citiem jautājumiem. Uh, kas eh, pelna tādu nopietnāku uzmanību arī Eiropas Savienības iekšienē. Tādēļ es esmu pateicīgs par komentāriem, ko es uzklausīju, un man būs ko teikt eh, mūsu partneriem G20. Paldies komisāram Andoram, līdz to debats par šo jautājumu beigušās. Nākamais darba kārtības punkts būs komisijas paziņojums par tuberkulozes apkarošanu. Dosim vārdu uh,